Tālāk Mario Bergēzio, parlamenta deputāts, ir griezies pie uh, priekšsēdētāja par savas imunitātes aizsardzību saistībā ar tiesas procesu Mirā, Milānā. Tātad šis jautājums tiks nosūtīts uz uh, parlamenta juridisko lietu